Eh, aprī, 6. aprīlī tiek turpināta. Dārgie kolēģi, rīt mēs atzīmēsim informācijas tehnoloģiju dienu. Šīs dienas mērķis ir veicināt jaunas sievietes uzsākt mācības eh, inženierzinātnēs, matemātikā, pēc datorzinībās, pēc kurām ir aizvien lielāks pieprasījums. Eiropā vidēji uz simt diplomandiem šajās zi zi zinībās ir tikai 20 sievietes. Kopumā sievietes zinātņu un tehnoloģiju jomā aizņem aptuveni 24% darba vietu un galvenokārt izpilda administratīvas funkcijas. Dzimuma atšķirības aizvien pieaug, kāpjot augšup pa hierarhijas kāpēm. Šobrīd mēs vērojam, ka šādas atšķirības turpina pieaugt, un es ceru, ka rītdienas e, pasākums palīdzēs šīs atšķirības mazināt. Mēs ceram, ka Tas būs nozīmīgs instruments, kā to pieprat, pieprasa apvienotās nācijas, lai mēs varētu optimizēt jauniešu stāvokli izglītošanā. Tāpēc ir jāstiprina šī pieeja. Izglītībai ir jāceļ dzimumu barjeras un jāpasvītro